Aleksandram Vondrakungam lūdzu, jums vārds. Yes, good evening. Sveiki, labu pēcpusdienu. Labu vakaru visiem priekšsēdātāji, dāmas un kungi šajās vēlajās stundās vēlētu tomēr jums izklāstīt vairākas piezīmes par eh, padomas viedokli, par stāvokli Āfrikas ragā. Protams, situācija Āfrikas eh, ragā liecina, ka šī, šis reģions ir ļoti problēmām bagāts un, jāsaka, spriedzi ir pieaugusi un šim reģionam liela ietekme arī uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienība cieši sako līdz attīstībai šajā reģionā un cenšas iesaistīties, sadarboties ar valstīm, kas atrodas Āfrikas ragā. Zinu, ka Eiropas parlaments arī sako līdz notikumiem šajā teritorijā. Jūsu delegācija devās uz Āfrikas rāgu pagājušā gada noslēgumā uz Eritreju un Etiopiju, kā arī uz Džibutiju Un šī, šis apmeklējums bija ļoti nozīmīgs. Ņemu vērā arī rezolūciju projektus, kas attiecas uz stāvokli Āfrikas ragā. Šīs rezolūcijas izstrādāts, protams, kontekstā ar minēto apmeklējumu. Eh, tur skaidri pausts, ka Eiropas Savienība ir ar vien ciešāka saiknes ar Āfrikas ragu. Padomas vārdā es augstu vērtēju parlamentu iesaistīšanos mūsu centienos risināt problēmas šajā reģionā. Pastāv vairāki spriedzes savoti Āfrikas ragā, un sīkāk par tiem runāšu vēl pēc mirkļa, un tomēr padoms viedoklis ir tāds, ka šī spriedze bieži vien tādā vai citādā veidā ir saistīta ar iekšējiem notikumiem reģionā, un tāpēc padomi īpaši vēlas atjaunot reģionālās saiknes eh, starp konfliktu pusēm, konfliktā iesaistītajām pusēm. Nu, kādas tad ir saiknes šo konfliktu ietvaros starp dažādām pusēm? Nu, pirmām kārtām pastāv strīds starp Etiopiju un Eritreju, un šis konflikts ir viens no būtiskākajiem nestabilitātes cēloņiem reģionā. To ļoti labi atspoguļo uh, šī kara darbība Somālijā, destabilizācija Uh, starp dažādiem etniskiem grupi, grupējumiem Etiopijā un tam līdzīgi. ir nepieciešams atbalsts arī miera procesiem Sudānā, bet Eritreja šobrīd ir pārtraukus līdzdarbošanos uh, starpvaldību attīstības iestādē, jeb IGAD, kas, dar, kas uh, nodarbojas ar to. Un visbeidzot, konflikts Somālijā ir ir radījis arī vienu no traģiskākajām humanās krīzes situācijām šodienas pasaulē. Pirātisms pie Somālijas krastiem rada arvien nopietnākas sekas un, protams, konfliktu neuzlabo. Vēl viens nopietnas jautājums ir cīņa par dabas resursiem, piemēram, ūdeni un minerālu vielām Āfrikas ragā. Šī parādība cīņa par uh, resursiem rada tālākus konfliktus šajās apdzīvotajās vietās, kur, protams, dzīvo dažādi etnis, dažādas etniskas izcelsmes grupējumi. Spriedzi pieaug ar vien vairāk tāpēc, ka pastāv problēmas ar pārtiks apgādes drošību un drošības situāciju. Tas tālāk rada konfliktus, eh, pastiprinātu migrāciju un tam līdzīgi. Pastāv ļoti svarīgas saiknes arī reģionu iekšienē. Reģioni ir atkarīgi viens no otru, ļaujiet man jums dažus pieminēt. Pastāv robežu kontroli, robežu konflikti, piemēram, strīds starp Etiopiju un Eritreju, starp Sudānu un Etiopiju, starp Džibuti un Eritreju. Un jāsaka, arī šie robežu konflikti pilnīgi noteikti pastiprina nestabilitāti reģionā. Turklāt gribētu uzsvērt, ka uzlabota reģionālā sadarbība pilnīgi noteikti samazinātu spriedzi pie nacionālajām robežām. Pārtiks piegādes drošība ir vēl viens jautājums, kur reģioni ir atkarīgi viens no otru, un tas, protams, rada problēmas ar vienu piedzīv, tiek piedzīvot gan plūdi, gan pārliecīgs sausums, kas, protams, uz iedzīvotājiem atstāv ļoti traģisku ietekmi. Un arī šajā gadījumā vislabākos rezultāts var, varētu gūt tieši reģionālā sadarbība. Un tātad sadarbojoties cīņā pret, lai apkarotu šo dabas katastrofas sekas. Jāsaka, arī Darfūras eh, konflikts ir atstājis savu ietekmi un arī citi reģioni Somālijā nebūtu nav tik droši Nezinu, vai spējams pilnībā, esmu spējams pilnībā izskaidrot šo situāciju, bet domāju, ka situācija pilnīgi noteikti ir jāatrisina katrā atsevišķā valstī un reģionālā kontekstā, tātad reģionāli iekšienē. Tas jādara pārskatāmā veidā. Pirātisms sākotnēji tika lokalizēts uz vienu nelielu Somālijas piekrastes daļu. Aiz, privāta aizbildinājums bija tas, ka ir jāceļ zvejas ierobežojumi pie Somālijas robežām. Jūs parlamenta deputāti droši vien labi zināt, ka šīs aktivitātes tomēr ir pēdējā laikā vērsušās platumā, plašumā un šobrīd pilnīgi noteikti apdraud iespēju piegādāt humāno palīdzību Somālijai, kā arī kuģošanas drošība Eidens līcī. Tostarp eh, to kuģu drošību, kas, piemēram, ceļos starp Tanzāniju un Keniju. Ir arī vairāk citas uh, lietas, no kur reģioni ir atkarīgi viens no otru un kas kopumā ietekmē Eiropu. Uh, piemēram, terorisms un migrācija ir jautājumi, kur reģionu vislabāk varētu, eh, kurus reģionu vislabāk varētu risināt sadarbojoties. Eiropas Savienības reakcija un pasākumu, ko tā īsteno, atspoguļo mūsu saistības globālā mērogā. Galvenais politiskais instruments, kas ir padomas rīcībā, uh, un man ir tas gods šo padomu pārstāvēt šodien jūsu priekšā, ir politiskais dialogs ne tikai ar atsevišķām valstīm, bet arī ar reģionā ieinteresētajām pustēm, piemēram, Āfrikas Savienību, eh, starpvaldību attīstības iestādi, Arābu valstu līgu. Eh, ASV un Ķīnu, kas, protams, ir ieinteresēts šajā reģionā. Politiskais dialogs ir apusējis saistības kota nu, nu, līguma uh, Um, sakarībā un attiec tieši uz šī reģiona valstīm. Dialogs tiek īstenots Eiropas Savienības misiju ietvaros uz attiecīgajām valstīm. Tas ir ļoti svarīgs instruments padomas prāt, un tas mums dod tieši kontaktu ar varas iestādēm šajās valstīs. Tas dod arī iespēju uzklausīt viņu viedokli vienlaicīgi skaidri un gaiši izklāstot mūsu uzskatus un eh, mūsu bažas par konkrētiem jautājumiem. un šobrīd esam nobazījušies tieši par cilvēktiesībām, kā arī par pārvaldību. Papildus tam padomas rīcībā ir Eiropas drošības un aizsardzības politikas paredzētie instrumenti. Kopš 2008. gada septembra padome ir izvietojis šo instrumentu cīņā pret pirātismu pie Somālijas krastiem. Pirmām kārtām tas notika koordinējoties ar AFCO, kas atrodas, protams, Briselē, un pēc tam, kopš pagājušā gada decembra, pēc caur kuģniecības operā, operācijām, un visbeidzot Eiropas Savienība, protams, izmanto arī finanšu instrumentus piemēram, Āfrikas miera instrum, īstenošanas instruments un stabilitātes instruments. Es gribētu šeit lūgt tālāk Eiropas komisijas pārstāvi Ferrero Valners kundze sīkāk izklāstīt informāciju par tieši šiem pēdējiem instrumentiem. Protams, padome vienmēr cerēja, ir cerējis kopā ar Eiropu, meklējis ar Eiropas komisiju kopā veidus, kā uzlabot situāciju un kā padarīt Eiropas Savienības rīcību redzenāku. Tāpēc labprāt ar prieku uzklausīšu arī jūsu ieteikumus un jūsu rekomendācijas tieši šajā jomā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, paldies Vondras kungam. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvē. Valdners kundze, lūdzu jums vārds. Priekšsādātāja kungs, godātais premjerministra vietnieks, godātie deputāti. Patiešām komisija pēdējo gadu gaitā ir aicinājusi lielāku uzmanību pievērst situācijai Āfrikas ragā Un šodienas debatēs pilnīgi noteikti e, es aizstāju savu kolēģi Loju Mišelku, kurš diemžēl nevarēja ierasties šeit, bet jāsaka arī mani šie jautājumi ļoti interesē e, gan kā tādi, gan tāpēc, ka tie, protams, tieši atspoguļojas Eiropas Savienībā. Nu, piemēram, nepieciešamība mobilizēt kuģus, e, kuģu flotes cīņām pret pirātismu ir ļoti labs piemērs. Tāpēc mēs augstu vērtējam parlamenta delegācijas iniciatīvu eh, tobrīd, kad tā devās uz reģionu un pēc tam eh, izskatījām arī šo ziņojumu. Un mēs principā arī atbalstam šo ziņojumu. Iekšējā situācija katrā no Āfrikas raga valstīm nav skatāma izolācijā no reģionālās dinamikas. Mums ir jāturpina mudināt globāli kopēji pieeja, kuras pamatā būtu ekonomiska attīstība, pārvaldība pārvaldību un drošību, tā ir gadījumā, ja vēlamies veicināt reģionālo stabilitāti kopumā. Mums ir jāciena atsevišķie un fundamentālie kaut nolīguma eh, aspekti. Un ļaujiet man tagad komentēt situāciju pacevišķām valstīm. Noslēgumā savukārt varētu bilst kaut ko par reģionālo stratēģiju. Pirmām kārtām par Etiopiju un Eritreju priekšsādātāja kungs. Etiopija ieņem ļoti strateģiski, ekonomiski un politiski svarīgu vietu reģionā. Komisija joprojām turpina atbalstīt Etiopiju, cenšoties atvieglot nabadzību šajā valstī un, jāsaka, ir, būtiski, ir gūti būtiski panākumi. E, tas palīdz nodrošināt tālāk reģionālu drošību un, e, jāsaka, viss šī reģionāla nestabilitāte ietekmē situāciju valstī. Eh, jāsaka, ir reģionu valstī, kur joprojām iedzīvotāji piekļuva pārtikai, piemēram, nav droša. Mēs joprojām turpinam uzraudzīt arī cilvēktiesību situāciju un demokratizācijas procesus valstīs. Ņemot vērā 2005. gada vispārējās vēlēšanas, komisija uzmanīgi gatav, novēros gatavošanos 2010. gada vēlēšanām. It īpaši ņemot vērā, ka nesen tika pieņemts tiesība akts par NVO un tika arestēts opozīcijas līderis Biertakans Mediksa. Iekšējā situācija Eritrejā savukārt daļēji sakņojas robežu konfliktā ar Etiopiju. Komisija ir ļoti nobažījusies par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā, reģi, šajā valstī un arī par ļoti sarežģītu ekonomisko situāciju. Mūsuprāt, vajadzētu turpināt sadarbības programmu, kuras mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus e, iedzīvotājiem šai valstī. Politiskais dialogs, kas tika uzsākts pagājušajā gadā, dod ļoti labu platformu ilgspējīgai e, darbībai, līdz sadarbībai ar Eritrejas varas iestādēm. Mums skaidri un gaiši jāsaka, ka gaidam ļoti reāls, pozitīvs un taustāms uzlabojums Eritrejā šī procesa rezultātā. Kā norādīts jūsu rezolūcijas projektā, uh, šī te virtuālā demarkācija attiecībā uz robežām ir jāizlem robežu komitejai, bet tas nevar novest pie pilnības, pilnīgas situācijas atrisināšanas. Ja tai līdzi nenāk dialogs, kuras mērķis ir atrisināt, eh, atvieglot attiecības starp abām šīm valstīm. Nesenais strīds starp Eritreju un Džibuti arī jāskata plašākā reģionālā kontekstā, un jāsaka arī šajā gadījumā ir vajadzīgs globāls risinājums. Tas jādara, iesaistot gan vietējos, gan reģionālos eh, ieinteresētas puses, un mēs šos procesus atbalstīsim. Tagad, kad no Somālijas tiek atvilkti spēki, tad jāsaka, ka Etiopijas un Eritrejas sadarbība Somālijas mieras procesā ir ārkārtīgi svarīga, nu, ja vēlamies gūt panākums. Par Sudānu runājot priekšādātāja kungs, es pilnībā piekrītu jūsu analīzei. Uh, un piekrīt arī deputātu analīzēja attiecībā uz situāciju Sudānā. Tiešām 2009. gads būs izšķirīgais gads šīs valsts nākotnē. Eh, Darfūras vardarbības turpināšanās un grūtības ar ziemeļu dienvidu miera nolīguma īstenošanu uh, jeb CPA, var potenciāli destabilizēt valsti vēl tālāk, ietekmējot visu valsti. Un tāpēc mums vajadzētu uzturēt spēcīgu dialogu eh, un izdarīt arī spiedienu uz kārtumu un tās varas iestādēm un tāpēc sadarbība visaptvarošajā miera līgumā un eh, Darfūras miera procesā būs ļoti svarīga. Tāpat šīs puses, kā arī citas Sudāns interesēs puses ļoti labi zina, par ko kurš ir atbildīgs un kas ir beigu beigās jādara. Darfūrā militārās operācijas un vārdarbība ir jāpārtrauc un ir jāuzsāk politiski procesi UNAMIT izvietojumam ir jānotiek eh, pietiekami savlaicīgi. Sudānas varas iestādēm ir jārespektē savas saistības, kas attiecas uz eh, humanās palīdzības piegādāšanu un cilvēktiesību aizsardzību. Runājot par eh, visaptverošo miera līgumu, ir ļoti svarīgs, lai kartums uh, Valdība un Dienvidu Sudāna nokārto domstarpības par tādiem svarīgiem jautājumiem, kā piemēram naftas eh, ieguves ieņēmumu sadalīšana, robežu konflikti, tiesību akti un tam līdzīgi. Ja šāda vienošanās netiks panākta, tad 2029. gadā plānotās vēlēšanas varētu atkal uh, noslēgties ar vardarbību un nemieriem. Miera process Sudānā tiešām šobrīd ir ļoti izšķirīgā posmā. Pašreizies prezidents un Etiopijas armijas atvilkšana, kas šobrīd eh, radīs jaunu neskaidrības periodu, bet vienlaicīgi tas piedāvā arī iespēju uzsākt visaptvarošu mieru procesu. No politiskās puses skatoties, Eiropas Savienība turpina e, darbošanos e, un atbalstu Džibutī procesam, kā rezultātā vajadzētu visas puses arī iesaistīt šajā darbā, jo tiks vēlēts jauns prezidents un tiks izveidu Nacionālās vienotības valdība ar plašāku parlamentu. Nekāda B plāna Džibutī nepastāv. Bez nacionālā un reģionālā atbalsta šādi labvēlīgi apstākļi. Ne, negūs, tomēr nenodrošinās panākums, kas, kas attiec uz drošību. Komisija joprojām ir apņēmusies atbalstīt eh, sistēmas izveidošanu, kas ļautu nodrošināt drošības sektora atbilstīgu pārvaldīšanu ANO autorizētie stabilizācijas spēki un mieru uzturēšanas spēki var tikai stiprināt uh, Amisom. Tā mandāts ir pilnīgi noteikti atbalstīt Džibutī vienošanās īstenošanu. Komisija ir devis pozitīvu atbildi pieprasījumam uz tālākiem finanšu līdzekļiem, lai stiprinātu Amison. Un visbeidzot priekšsādātāji par Āfrikas ragu kopumā. Es augsti vērtēju atbalstu, ko parlaments izrādīs komisijas Uh, iniciatīvai Āfrikas reģionā. Šīs iniciatīvas pamatā ir 2006. gada Āfrikas raga stratēģija, kas tika pieņemta ar pārliecību, ka problēmas reģionā var risināt tikai un vienīgi ar visaptverošu metodas palīdzību. Un šajā gadījumā komisija atbalsta jūsu vēlmi iz, iz, noteikti atsevišķu pārstāvu, konkrētu pārstāvu, kas varētu strādāt šai jomā. Uh, atbalstam Ziemeļāfrikas eh, Āfrikas ragi iniciatīvu un domājam, ka šī stratēģija pēc iespējas ātrāk jāiztenā. Ir jā, notiks arī kopēja ekspertu tikšanās par transportu un ūdens jautājumiem. Arī šajā gadījumā varētu izstrādāt konkrētus projektus, kas varētu tālāk tikt likt priekšā iespējamai donoru konferencē, kas tiek plānot tuvākajā nākotnē. Eritrejas līdzdarbošanās šajos procesos ir svarīgi, jo tā ir ļoti noteicoša loma reģionālajā dinamikā un tikai ar tās iesaistīšanos Āfrikas, Āfrikas raga stratēģija stratēģija var gūt panākums. Eh, šeit ir jāpiedalās visiem, eh, visu valstu vadītājiem un prezidentiem un tas jānodrošina īgad ietvaros, kas arī šobrīd cenšas nu, nodrošināt sadarbību ar Eritrejas valdību un varas iestādēm un cenšoties atdzīvināt šos te politiskos igadu procesus. Paldies, priekšādātāja kungs. Es atvainojos, ka izteicos tik ilgi, bet jāsaka, šajā Afrikas ragā ir tik daudz valstu, ka, ja mēs vēlamies kaut ko teikt, tad ir jāizsakās diezgan ilgi. Paldies par uzmanību. Liels paldies. Turpin priekšsēdētājs. Protams, eh, jums ir eh, atvēlēts pietiekam daudz laika ievadvārdiem un attiecībās komisijas pārstāvjiem nav nekāda ierobežojuma. Tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais izteiksies Filips Kačmarek kungs, Tautas partijas un Eiropas demokrāta grupas vārdā. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, ministra kungs. Vēlējos pateikties visām iesaistītajām pusēm par izteikumiem attiecībā uz Āfrikas ragu. Jāņem vērā, ka problēmas uh, un konflikti iet pāri robežām, pāri geogrāfiskajām robežām, un tas, protams, ietekmē sliktā veidā arī pārējās Āfrikas teritorijas kā delegācijas loceklis es nesen devos uz šo reģionu un es varēju patiešām iepazīties ar to, cik ārkārtīgi samilzušas un piņķerīgas problēmas Āfrikas ragā. Protams, eh, vispolitiskā situācija tur ir sarežģīta. Rezolūcijas priekšlikumā mēs balstāmies uz trim galvenajiem jautājumiem. Pirmām kārtām reģionāla drošība, pārtiks drošība, cilvēku tiesība ievērošana, demokrātija un laba pārvalde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 ka galvenais priekšnosacījums, lai varētu uzlabot situāciju šajā teritorijā, ir labās gribas izrādīšana un dialogu veidošana starp dažādiem reģioniem. Eiropas Savienība vēlas spēcināt reģionālās institūcijas Āfrikas ragā, tā ir pareiza pieeja, bet ir jāiesaist arī Āfrikas, uz Āfrikas uh, zemes darbojušās personas. Dažas valstis pieņem nepareizas aplams taktikas, jūs nevarat pieprasīt to, lai, piemēram, viena puse iesaistītos dialogā, tad, ja mēs paši nevēlamies runāt ar citu kaimiņu valsti, tur nav pie pilnīgi nekādas loģikas un nevar gūt diplomātiskos panākums starptautiskajā arēnā. Vajadzētu padomāt arī par to, ka. Uh, pārvaldība, atrašanās vadošajā partijā nozīmē arī atbildību, bet eh, Āfrikas raga līderi šķiet to simtprocentīgi nesaprot un viņi neņem vērā to, kādas ir eh, vispārējās vērtības. Vajadzētu padomāt arī par saskaņotību, ievērojot tādas universālas vērtības, piemēram, pamatiesības un cilvēktiesības attiecas pilnīgi uz visiem, neņemot vērā to, kurā vietā viņi dzīvo. Ja viņi nepieņems pamatiesības un universālās vērtības, tad, protams, mēs varam teikt, ka viņiem nav labās gribas. Jāpadomā arī par to, ka Āfrikas valsts tādā veidā darbotos tikai paši savās interesēs. Mums jārunā arī par kopējiem attīstības mērķiem, eh, vadlīnijām, bet eh, mēs nevēlamies viņam neko uzspiest. Mēs vēlamies, lai Āfrikas ragā tiktu ievērotas visas tiesības. Paldies. Tagad došu vārdu sociāla demokrāta grupas vārdā Gomešas kundzei uz divar pus minūtēm. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka komisijai vajadzētu iesaistīties aktīvā darbībā. Mēs esam pieredzējuši to, ka Āfrikas raga valdības nedarbojas saskaņā ar tām saistībām, ko tās ir uzņēmušās saskaņā ar Kotonu nolīgumu 9. pantu cilvēktiesībām, pamatiesībām, runas brīvībai ir jākļūst par pamatvērtībām šajā re reģionā. Ja Eiropas Savienība Eh, dodas uz Āfriku, mēs redzam, ka cilvēki tiek apspiesti, eh, viņiem nav runas brīvības, vārda brīvības, un ko mēs pieredzējām 29. decembrī eh, viens no opozīcijas partijas līderiem tika mm, nosodīts ar brīvības atņemšanu Un pēc tam uh, viņu uh, atteicās atbrīvot 2007. gadā, pēc tam uh, kopš 2005. gada vēlēšanām ir apcietināti vairāk opozīcijas līderi. Tālāk tā sauktais NVO likums, ko apstiprināja Etiopijas valdība, tur ir runāts par to, ka ir jāatļauj darboties neatkarīgām nevalstiskām organizācijām, bet īstenībā šādas aktivitātes pēdējos gados valstī nav novērotas. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi, tā ir kliedzoša netaisnība. Es domāju, ja mēs runājam par Somāliju, tā ir briesmīgākā krīze, ko piedzīvo viss Āfrikas raks. Mums visā starptautiskajā mērogā vajadzētu par to runāt, un tas, ka mēs tam nepievēršam pietiekam uzmanību, ir vienkārši apkaunojuši. Tur ir teroristu grupas, pirāti darbojas patvaļīgi un nesodīti, un es domāju, ka tas ir vispār nosodām un pat noziedzīgi, ka mēs tam nepievēršam nekādu uzmanību. Es domāju, ja ASV, Eiropas Savienība, ANO un Āfrikas Savienība vienkārši mierīgi noraudzīsies uz to, kas notiek, tad eh, arī pirāti turpinās nesodīt darboties. Mums jādomā arī par to, kā pret viņiem cīnīties ne tikai uz zemes, bet arī jūrā. Jāņem vērā, ka šo reģionu plosa dramatiski konflikti, tas, kas norisinās Sudānā un sevišķi Darfūrā, ir nepiedodami. Es domāju, ka startautiskā sabiedrība nedrīkst uzgriezt tam muguru. Mums ir jāuzņemas aktivitātes, lai varētu aizsargāt mierīgos civiliedzīvotājus, pret kuriem vēršas tik slikti. Un Mums jāpadomā arī par vēršanos starptautiskajā krimināla tiesā. Es domāju, ka šie noziedznieki ir jānostāv tiesas priekšā. Tas būtu taisnīgums, tas jādara Eiropas Savienībā kopīgi ar Āfrikas Savienību. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad Aldi grupas vārdā došu vārdu Johanam van Heikas kungam uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, mēs runājam par Āfrikas rāgu, kur tur norisinās ļoti daudz konfliktu, un tas ietekmē mieru un drošību šajā teritorijā. Protams, šeit ir arī ļoti daudz cilvēcisko humāno katastrofa, traģēdija, un tas apgrūtina arī dažādu politisko stratēģiju īstenošanu. Jāņem vērā, ka katrs konflikts vēl vairāk ietekmē valstu trauslumu, jāņem vērā, ka daudz konflikti ir radušies tādēļ, ka nav demokrātiskas pārvaldes un arī e, demokrātiski ievēlētas valdības. Eh, kas ir nepieciešams šajā reģionā? Tur ir nepieciešama demokratizācija, ir. Um, jāņem vērā starptautiskās un nacionālās tiesības un ir jāveic samierināšanās process. Par Somāliju vēlējos uzsvērt to, ka kādreizējā prezidenta atkāpšanās un Etiopijas spēku atvilkums ir radījis ļoti labas iespējas. Es domāju, ir pienācis laiks sākt darboties un ir jāpadomā par eh, mieru nodrošināšanu Somālijā. Somālijas parlamentam, protams, ir eh, jāatjauno uzticība, ir jāgūst uzticība pilsoņu acīs un jāveic jāveic uh, miera procesa virzīšana uz priekšu. Protams, mums ir uh, arī jāuzlabo Āfrikas Savienības miera spēku darboties spēja, viņiem ir nepieciešami ANO mandāti, un ja Ugandas bruņoties spēki dosies prom no Mogadišu, tad uh, iespējams tur drošības situācija varētu pasliktināties. Uh, Protams, ir pienācis pareizais brīdis, ir pienācis īstais brīdis veikt pārmaiņas Somālijā, un šis brīdis ir jāizmanto savā labā. Es domāju, ka vajadzētu uzlabot drošības situāciju. Ja tas nenotiks, tad eh, Somālija pieredzēs ļoti grūts laiks vēl arī nākotnē. Lielas paldies, liels paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad zaļo neatkarībās grupas vārdā došu vārdu Mikelam Iruho Armezāgas kungam uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiesi. Āfrikas raks ir tāda kā pulvera muca kas var uzspērkt jebkurā brīdī. Un to mēs pieredzam noraugoties uz situāciju gan Somālijā, gan arī Sudānā, bet ir arī citas valstis. Mēs drīkstējām tās apmeklēt šajā reģionā. Mēs uz turien devāmies kopīgi ar Kačmarika kungu un Hutchinsonu kungu delegācijas ietvaros. Bijām Eritrojpi, Eritrejā, Etiopijā un Džibūtī šajās valstīs valda liela nabadzība un cilvēku tiesības burtiski netiek ievērotas. Ja mēs runājam par nabadzības līmeni, mēs eh, varējām novērot to, ka apmēram 6 miljoni cilvēku Etiopijā cieši badu. ANO dati liecina, ka tie varētu būt pat 12 miljoni. Tā ir humānas dabas krīze, par ko mēs katru dienu nelasām avīzēs, kā par citām līdzīgām krīzēm. Protams, arī cilvēktiesības tiek apdraudētas, ir daudz politi ieslodzīto visās trijās valstīs, ko apmeklējām, un es domāju, ka tas patiešām ir peln, tāds fakts, kas pelna mūsu nedalīt uzmanību. Strīdi, starp Etiopiju un Eritreju ir eh, kas neticams, tur piedalās ārkārtīgi daudz karēvi, mēs ko tādu nedrīkstam pieļaut. Un visbeidzot. Vēlējos pateikties eh, komisāram Mišelkungam par viņa aktīvo iesaistu problēmu risināšanā šajā, diel, šajā reģionā. Viņš ir veicinājis arī politisko dialogu, mēģina to saglabāt. Mums visiem ir eh, jādarbojas, lai tas tā notiktu. Mums vajadzētu vairāk runāt par cilvēku tiesību ievērošanu šajā teritorijā un vajadzētu arī pieprasīt to, lai tiktu pieņemt jaunu likumu, kas nāk par labu NVO darbībai. Esam konstatējuši, ka pateicoties politiskajam dialogam, mēs varam arī izmantot daudz mūsu rīcībā esošos instrumentus. Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu zaļo neatkarības grupas vārdā. Eh, Tobiasam Flügerkungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, jāņem vērā, ka mēs šim reģionam esam īpaši uzmanīgi eh, pievērsušies kopš eh, Ziemassvētkiem. Pie Somālijas krastiem ir uzsākta operācija Atalanta kopīgi ar ASV, ANO un Krieviju, un ir tur izvietoti kara, kara kuģi, kas mēģina tādā uh, virspusīgā veidā apkarot, bet īstenībā tas ir tikai acu aizmalēšanai. Bet kādi ir patiesie cēloņi, kādēļ šie pirāti ir vispār sākuši uzdarboties? Tādēļ, ka resursi ir uh, negodīgi sadalīti un um, arī Eiropas Savienībai tur ir savu vainu jāuzņemas. Jāņem vērā, ka Somālijā valdība nevēlas atkāpties un Etiopijas uh, trupas ir atvilktas no uh, Etiopijas, bet uh, šajā laikā ir gājis uh, bojā ļoti liels cilvēku skaits. Es domāju, ko mēs esam pieredzējuši Džibutī, tur visām, gandrīz visām Eiropas valstīm ir militārās bāzes, bet tajā pašā laikā režīms joprojām saglabā autoritārus vaipstus. Es domāju, mums nevajadzētu tikai vērsties pret cilvēkiem ar karakuģiem, bet vajadzētu sniegt viņiem humano palīdzību. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs, turpināsim diskusijas un tagad došu vārdu. Dīlena eh, Kārlam un Vogau kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dargie kolēģi! Protams, jaņem vērā, ka Somālija kā valsts ir cietusi neveiksmi ar visām no tā izrietošajām briesmīgajām sekām. Anna Gomeša ļoti skaidrs to norādīja, un es domāju, Viņi to atspoguļoja ļoti dairunīgi. Protams, pirātisms ir tikai viena daļa no šīs problēmas, bet neatņēmām sastāvdaļa, jo pirātisms šajā reģionā ir sastopams eh, ļoti spilgtā veidā. Protams, jādomā arī par to, ka ir jāaizsargā Eiropas Savienības intereses. Mums ir konkrēts intereses un eh, mums ir jāpadomā arī par to, ko vēlas mūsu pilsoņi. EDAP operācija Atalanta ir pirmā jūras operācija Eiropas drošības un sadarbības politikas ietvaros. Tas ir kas jauns un nepieredzēts, un Atalanta eh, šī operācija vada Britu admirāls Džons. Pirmais uzdevums ir eh, aizsargāt pārtiks produktu piegādi šajā teritorijā un gādāt par to, lai pārtiks produkti patiešām nonāk pie cilvēkiem. Otrām kārtām eh, galvenais uzdevums ir cīnīties pret pirātiem, kas darbojas pie Somālijas krastiem. Mums bija sarunas eh, ar militāru personām Nortvudā, un viņi teica, ka ir daudz lietu, ko, kā joprojām pietrūkst, ir, eh, nav pietiekam daudz tankeru, nepietiek arī lidmašīnu, ar kurām eh, sūtīt pārtiku uz Somāliju, ir jāpāraug ļoti liels teritorijas, nepietiek arī helikopteru. Un es domāju, ka mums visiem eh, būtu jābūt ieinteresētiem uh, tajā, lai Atalanta gūtu panākums, jo no vienas puses ir nepieciešams aizsargāt mūsu jūras ceļus, no otras puses ir eh, jāsniedz savus ieguldījumus, lai arī tas būtu mazs, lai varētu risināt šo milzīgo problēmu, runājot par eh, neizdevušos valsts Somāliju. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu Kreito kundzei. Lūdzu. Domnule președinte, doamne. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. Runājot par Āfrikas ragu problēmām, vispirms vēlētos izteikt atzinību eh, saviem kolēģiem par izstrādāto eh, ziņojumu un par šīs bīstamās eh, pasaules vietas, šī reģiona apmeklējumu. Etiopijai ir nepārtraukti jācīnās ar visdažādākajām problēmām, ar bādu, ko izraisa sausums un citām. Mm, Sudānā mm, visi zina par Darfūras reģionu, kur mm, mēs nepārtraukti runājam par genocīdu, tur ļoti daudz cilvēku ir gājuši bojā, ir ļoti daudz bēgļu, kas cenšas izbēgt eh, no šīs pilsoņu kāra apsēstās teritorijas. Uh, Un mani kolēģi un komisāri jau paskaidroja, ka viena no lielākajām uh, problēmām ir ekonomiskā nestabilitāte. Lūk, šīs ekonomiskās stabilitātes trūkums nekādā ziņā nepalīdz situācijas atrisināšanai reģionā. Āfrikas valstu valdības, Āfrikas attīstības organizācijas, uh, mēs no tām gaidām aktīvāku iesaistīšanos. Mēs e, tiešām vēlamies, eh, lai eh, sadarboties ar mums, tās aktīvāk iesaistoties, eh, censtos atrisināt situāciju reģionā. Ir nepieciešams atklāts dialogs. Par visdažādākiem jautājumiem, par ieročiem, par dabas resursiem un tā tālāk un tā tālāk. Neskatoties uz viedokļu atšķirību, dialogs ir nepieciešams, izvirzot eh, centrālajā vietā cilvēktiesību aspektu, balstoties uz kotonu nolīgumu. Paldies, Ola Šmitam vārds. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. 23. septembrī 2001. gadā Dāvids Izaks, Zviedrijas pilsonis, eh, tika uh, padzīts no savu dzīvokļu, viņu iemeta cietumā bez jebkādas tiesu procedūras, un viņš joprojām sēž cietumā septiņus gadus pēc tam, kad tika tur ieslodzīts. Un joprojām uh, viņš tika ieslodzīts cietumā tādēļ, ka viņš vienkārši televīzijā vadīja ziņu programmu un uh, vadīja to neitrālā veidā. Es domāju, mums vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Viņš vienkārši tika izrauts no savu dzīvokļa, ieslodzīts cietumā, un tas ir tāds režīms, kas no vienas puses puses saņem Eiropas Savienības attīstības palīdzību un otras puses nedara neko no tām saistībām, ko ir uzņēmies. Eiropas Savienībai beidzot ir jāsāk darboties un vajadzētu padomāt arī par tām nosacījumiem, kas ir, nepie, kas ir jāizpild, lai saņemtu attīstības palīdzību. Ja Eiropas Savienība mierīgi noskatās uz to, kā kājām tiek bradāts cilvēku tiesības, ka žurnālisti tiek eh, mesti cietumā vai nogalināti un neko nedara tajā brīdī, pilsoņi arī netiek ņemti vērā, viņi cieš bādu, viņu pamatiesības netiek ievērotas, un tad mums beidzot ir jāsāk darboties, cik liels ir mūsu pacietības mērs. Es domāju, ja mēs panāksim politieslodzītu un žurnālistu atbrīvošanu, tas būtu pareizais solis. Mums vajadzētu padomāt arī par to, lai komisija un padomu beidzot sāktu darboties, pāriet no vārdiem pie darbiem un uh, izvirzīt sankcijas. Liels paldies! Tagad tev Brits Simpson lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kā jau mans kolēģis no ALDE politiskās grupas, es arī vēlējos pateikt, ka ir nepieciešams atbrīvot no cietuma Dāvidu Īsaku. Viņš ir Zviedrijas pilsonis, kas jau septiņus gadus sēž cietumā. Nebija nekādu tiesvedības procesu, nebija nekā, viņš atrodas nožēlojamā kamerā, un eh, tā ir vienkārši diktatūra, kas valda šajā cietumā. Mums vajadzētu pieņemt tādu rezolūciju, kur būtu skaidri un gaiši pateikts, ka Dāvids Īsaks ir jāatbrīvo no ieslodzījuma. Mums vajadzētu padomāt, ka šai rezolūcijā ir jārunā pietiekami stingri vārdi un jāpieprasa nekavējoties atbrīvot Dāvidu izsakungu no cietuma. Ko tad šie cilvēki ir noziegušies? Viņi ir runājuši par demokrātiju, izteikušies par uh, viedokļu brīvības nepieciešamību un es domāju, ka uh, attīstības palīdzība, kas tiek sniegta Eritrejai, ir, uh, jā, tā ir jānostāda par priekšnosacījumu tas, ka ir jāatbrīvo no cietuma Dāvids Isaks un arī citi žurnālisti. Tātad tad, lai saņemtu attīstības palīdzību, ir jāizpild arī konkrēti uzdevumi. Nevar būt tā, ka tikai viena puse saņem un neko nedara pretī. Eiropas Savienībā jādarbojas ļoti skaidri, jādomā arī par eh, starptautisko tiesību ievērošanu. Tas ir viss tas, kas ir nepieciešams. Zviedrijas valdība arī uh, vēlējās daudz ko darīt un beidzot kaut kas ir jādara. Lūdzu, Danokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Āfrikas raks ir tiešām tāds, ko jau gadiem plosa karš, korupcija, bats, politiskās represijas un tā tālāk. Cilvēktiesības tiek pārkāptas un tas jau šķiet dabīgi, eh, pilsoniskā sabiedrība ir vāja un situācija var vēl pasliktināties. Spriedzi, par ko mēs dzirdam par eh, strīdīgajām teritorijām, šeit konflikts var uzliesmot jebkurā brīdī. Eh, Somālijā joprojām izpratīt E, islamistu ekstrēmisms un klānu sadursmes. Un jāsaka, ka Somālijas piekrastē ir izraisījusies vesela pirātisma epidēmija. Eiropas Savienība piedāvā militāru uh, iejaukšanos kā panacēju, lai risinātu situāciju, bet es domāju, ka tā ir kļūda. Bils Klintons nosūtīja uh, Eh, kara spēku Somāliju, bet arī tas nedeva nekādus rezultātus. Es domāju, ka Somālilendā, kas ir bijušais Britu protektorāts, kur eh, tika nodibināta Somālijas republika 60. gados, eh, tā īstu brīdi baudīja demokrātiju, taču tad pēc īsa laika atkal ieslīga anarhijā un uh, funkcionāli tā nav spējusi darboties. Uh, cilvēki varētu gūt labumu no progresīvām e, institūcijām, viņiem gan ir savs karoks un sava valūta. Tīri personīgi izsakoties ne savas politiskās grupas vārdās, gribētu teikt, ir laiks, lai sabiedriskā sabiedrība, ko vada Āfrikas Savienība, spērtu nopietnus soļus par to, lai panāktu Somālīlendas neatkarību no Somālijas. Un tas varētu būt pamats stabilitātei un e, progresam šajā haotiskajā reģionā. Un šie cilvēki varētu būt tiesīgi prasīt, kāpēc mēs negribam atzīt viņu de facto valsti, bet tāpat laikā Kosovas neatkarību atzinām ļoti strauji. Paldies! Un tālāk mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras un mums ir pieteikušies pieci runātāji. Nikolesku, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs. Eiropas Savienība ir pamatot satrauksies par situāciju Somālijā. tur praktiski nav nekādas valdības, nekādas mm, reālas pārvaldības, un tas var novest pie katastrofālām sekām. E, ņemot vērā, ka e, Etiopijas karaspēks tiks atvilkts, mm, Eiropas e, Savienības spē, izvietotie spēki šeit varētu tikt apdraudēti. Kas attiecas uz piekrastes teritoriju patrulēšanu. Varbūt, ka šis pasākums varētu būt veiksmīgs zināmā mērā, bet tas cīnās tikai ar simptomiem. Vajadzētu cīnīties ar slimību pašā saknē. Paldies. Tālāk Nazāra uh, kungs. Eiropas uh, Savienība un starptautiskā sabiedrība ir atbildīga uh, par situācijas stabilizēšanu Āfrikas ragā. Diemžēl eh, reģions ir kļuvis par eh, visdažādāko bāžu avotu, un pirātisms ir tikai viena no problēmām. Eh, jūras satiksme ievērojami tiek traucēta pirātismu dēļ Somālijas piekrastē. Un jāsaka, ka pirāti kļūst ar vien uh, tehniski labāk aprīkoti un rada arvien lielākas briesmas tirzniecības flotēm. Šeit, protams, ka mēs jau varam gaidīt, ka Somālijas valdība kaut ko darīs, taču maz ticams, ka tam būs rezultāts. Šai starptautiskajai sabiedrībai būtu jāuzņemās sava uh, daļa atbildības un jācenšas atrisināt situāciju. Jo ir skaidrs, ka šeit tiek pārkāpts viss iespējamās starptautiskās konvencijas un nolīgumi. Lielas paldies! Speaker is finished, please. Okay, uh, I think let me first react to. Paldies, priekšsēdētāji, uh, saka Vondas kungs. Man ir dažas piezīmes un daži secinājumi. Ole Šmits un Eva Svensona jautāja par ieslodzīto žurnālistu. Jā, mēs šeit ir tiešām cenīsimies kaut ko darīt lietas labā, lai panāktu viņa atbrīvošanu. Anmarija Gomeša uzdeva jautājumu par uh, Pērtukāns kundze opozīcijas aktīvisti un, protams, padome ir iesaistīta uh, arī viņas likteņa risināšanā. Mēs uh, cieši sekojam situācijai, mm, kā tā ir izvērtusies pēc tam, kad viņa tika arestēta 2005. gadā. Uh, šī gada beigās viņa ir ar, uh, arestēta atkārtot, iepriekš viņa bija tikus atbrīvota, bet mēs sekojam uh, viņas liktenim un cenšamies spērt atbilstošus soļus, uh, kā to prasa situācija. Es vēlētos varbūt izteikt tādas piecas noslēdzošas atziņas. Vispirms mēs ļoti augstu vērtējam uh, parlamenta delegācijas ieguldījumu, kas apmeklēja uh, reģionu. Un vispirms es gribētu apgalvot, ka Čehijas prezidentūras laikā Mm. Mēs turpināsim darbu pie šo jautājumu risināšanas. Protams, ka mēs negatavojamies pārdefinēt uh, Eiropas Savienības stratēģiju Āfrikas ragā. Mēs turpināsim jau uh, aizsākto politikas virzienu šajā uh, reģionā attiecībā uz pirātismu apkarošanu. Šajā kontekstā mēs ļoti augstu vērtējam Francijas prezidentūras uh, centienus un eh, tātad pirmo eh, jūras spēku misiju, kas ir izvērsta eh, Somālijas krastos, tātad tiek nodrošināta šī patrulēšana. Un Eiropas Savienība šeit ir lielā mērā iesaistīsies šajā operācijā. Tālāk runājot par īstermiņa e, operācijām, jāsaka, ka e, tām jau ir bijuši panākumi, tās ir novē, novērsušas vairākus pirātu uzbrukumus Un tā kā jau dažu mēnešu laikā operācija jau ir nesusi augļus. Protams, ka uh, operācijā Talanta ir tikai īstermiņa risinājums, taču tas ir nepieciešams solis. Tālāk, mm, lai rastu ilgtermiņa risinājumu Somālijas problēmām, uh, Padome pilnībā atbalsta Džibutī procesa attīstību ar pagaidu federālās valdības izveidošanu un mums nav plāna B šim procesam. Etiopija ir sāks atvilkt savus spēkus no Somālijas, tas ir svarīgs solis Džibutī procesa ieviešanā. Pastāv zināmas bāžas, ka būs noteikts zināms drošības vakums šajā teritorijā, kad Etiopija pilnībā atvilks savu karaspēku, bet mēs ceram, ka Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības eh, kopējā uh, misija spēs nodrošināt uh, eh, tādu kārtību šī uh, drošības vakuma uh, laikā. Attiecībā uz tiešiem kontaktiem Tad mēs ceram atsākt politisko dialogu ar starpvaldību um, izveidoto komiteju par tālāko attīstību um, un par iesaistīšanos Sudānas miera sarunās, e, Un jāsaka, ka tieši e, šī organizācija varētu izvērst, izvērsties par organizāciju, kas gal galā nodrošinās mieru un stabilitāti Somālijā. Kas attiec uz plašāko Eiropas Savienības iesaistīšanos, tad es gribētu sacīt, ka tiek pārskatīta uh, stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu. Un tā, uh, šis process iekasās sāksies mūsu prezidentūras laikā, bet tas nav pretrunā ar pēctecību, tātad mēs arī turpināsim to, ko iesākuši iepriekšējās prezidentūras. Paldies! Tālāk vārds Valdners kundzē. Paldies, priekšsēdētā kungs, pāris komentāri par šo īso, bet ārkārtīgi svarīgo diskusiju. Un vispirms par Somāliju. Es ar lielu interesi uzklausījos priekšlikumus un jautājumus. Un tas ir ļoti iedvesmojoši redzēt, kā mēs vienādi vērtējam situāciju un arī vienādi redzam <clears throat> nepieciešamo rīcību. Ir skaidrs, ka jāiesaist viss starptautiskā sabiedrība, ieskaitot jauno ASV administrāciju un eh, galvenos <clears throat> politiskos spēlētājus islāma pasaulē, lai rastu ilgtermiņa politisko risinājumu Somālijā un uh, atbrīvotu cilvēkus no ciešanām. Tāpat laikā nodrošinot ne tikai politisku, bet arī finansiālu atbalstu Džibutī procesa realizācijas. Piekrīt Annai Gomešai, ka Afrikas raga valstīs ir milzīgas problēmas ar cilvēku tiesību jautājumiem, un mēs esam jau runājuši par šiem izaicinājumiem, taču mēs domājam, ka būs ļoti mm, grūti izdarīt tādus uh, eh, tālējošus spriedumus par devīto uh, kotonu nolīgumu punktu, jo mūsu rīcībā gal galā tomēr ir politiskie instrumenti, piemēram, politiskais dialogs, kas attiec uz pārtiks palīdzību. Tā ir viena no prioritātēm, mm, kas ir minēta arī Eiropas parlamenta rezolūcijā, un šajā kontekstā es vēlētos pasvītrot, ka papildus jau mūsu piedāvātajā palīdzībā ir izstrādāts arī šis te pārtiks palīdzības instruments, eh, kas darbosies līdz 2011. gadam, un tur jau ir piešķirts ievērojams līdzekļu apmērs. Mēs ļoti labi zinām arī par Zviedrijas pilsoņu izhāku situāciju, kas joprojām atrodas apcietinājumā Eritrejā. Mans kolēģis eh, Lūija Mišels ir runājis ar eh, priekšsēdētāju Isājas kungu par šo jautājumu eh, savas vizītes laikā jūnijā, un noteikti diplomātisks process šeit jau risinās. Es tiešām varu apstiprināt, ka mēs esam apņēmības pilni strādāt pie tā, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Eritrejā. Mēs par to ļoti spēcīgi piedomājam. Paldies! Ar to mēs beidzam šo jautājumu, un es vēlētos jūs informēt, ka esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumu no sasšām politiskajām grupām. Eh, tātad Tautas partija, Zaļie, Alde grupa, Nācija Eiropas grupa eh, un eh, Goe. Balsojums notiks rīt, liels paldies, un tagad mēs pāriem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir padoms un komisijas paziņojums par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju. E, un kā ierasts, vispirms došu vārdu padomas pārstāvim. Premjerministra vietniekungs, Vondras kungs, jums vārds. Liels paldies, poļu valodā saka.